skaņo. Es uzskatu, ka te tiešām jāizveido pareizie priekšnosacījumi, lai pētniecība, zinātne, inovācijas un izcilība kopumā mm, viss tiktu attīstīts un tiešām arī virzīts. Lācījušās dalībvalstīs tiešām mēs veicinātu šādu ciešāku sadarbību, lai mazie un vidēji uzņēmumi arī aktīvāk iesaistītos. Un tāpat arī, kā norādīja Madrals kundze un arī Eller kungs, uh, Tie visi svarīgākie jautājumi ir jāvirst kopā. Decentralizācija ir ļoti nozīmīga. Mēs uzskatām, ka tas mums ļauj izveidot tāds instruments, kas skarbas kā Eiropas mēroga instruments un pārstāv Eiropas intereses. Un īpaši jaunās dalībvalstis un Dienvidē Eiropas valstis aktīvi tiktu iesaistītas uz tieši tādiem pašiem nosacījumiem kā citas valstis. mēs redzam, ka īstenībā Ziemeļa Eiropa šobrīd izvirzījusies kā vadošajās reģions, un tāpēc tur būtu jāpanāk, lai citi viņus iedzem. Mums ir daudz jautājumu, kur esam jau viensprāts. Adrēlas kundze izcēla vairākas problēmas, un es arī tam pievienojos un uzskatu, ka tiešām tie ir vairāk jārunā arī par sociālajām zinātnēm un arī humanitārajām zinātnēm. Arī tām ir jādod spēcīgāks grūdienis lielākai attīstībai. un arī Marijas Kirī rīcības, jeb darbības programmas ir jāstiprina, ir jāpiedāvā vairāk stipendiju, lai katrā ziņā mēs varētu saglabot vismaz līdzinējos um, apjomu, līdzekļu apjomu. Nekādā ziņā nav pieļams līdzekļu samazinājums. Tālāk Eiropas pētniecības institūts. Arī mums šeit ir jāpanāk, lai arī ar regulu mēs labāk nodrošinātu šī institūta darbību Mums ir jāskatās arī konkrēti apņemšanās, ko mēs apņemamies, lai īstenotu un sasaistītu inovāciju institūtu, aģentūru ar atsevišķajiem institūta darbībām. Tas nozīmē visam to, ka mēs skaidri pasakam, kādā veidā tiek noteikti institūta uzdevumi un tā darbības pamatnoteikumi, jeb statūti. Tātad mums tie jāpiemēro visskaidrākie noteikumi, lai skaidri noteiktu, kādus pienākumus tad veids institūts un kāds aģentūra. Un tad arī ir jāskatās, kāda pienākuma iesaistītām pusēm. Tāpēc mums jāskatās, kāda institūta loma būs arī inovāciju un stratēģiju izstrādē. Te ir ļoti svarīgi, lai mums būtu skaidra struktūra, tāpat arī institūta vadība. Mums ir jāskatās, lai šis institūts um, būtu skaidrs. Tātad jautājums par to, kā būs šis ierobežojums. Ja mēs tikai ierobežojamies informāciju tehnoloģijām, mums jāskatās, vai mēs te vispār gribam ierobežot līdzinējo iesaistīto pušu skaitu, vai tomēr vēlamies panākt plašāku skatījumu. Kā mēs to visu vēlamies redzēt? kāds būs šis Eiropas pētniecības institūts un inovācijas institūts. Mums jāskatās, lai EIT tiešām būtu reāls uh, katalizators, kā dzinējspēks visai Eiropas uh, pētniecībai, Eiropas universitātēm, lai mēs nodrošinātu arī universitāšu modernizāciju. Un līdz ar to tālāk virzītos uz izcilību. Lūk, lielais jautājums ir, ko mēs sagaidām no šī Eiropas Innovācijas institūta, vai mēs sagaidām ko citu vai tieši to. Vienlaikus tad kāda ir iespējama elastība. EIT, tas ir skaidrs, ka tas būs ļoti autonoms un neatkarīgs institūts un reiz arī elastīgs institūts. Tāpēc ar to saistās jautājums, kādā veidā tā elastība izpaudīsies. Sanāk varbūt, ka mums būs mazāk, varbūt administratīvais sloks, vairāk iespējas tiešām nodarboties pašu pētniecību. Tas būtu pats svarīgākais. Tie ir daudz nozīmīgi jautājumi, mums precīzi ir jādefinē tad inovācija šī institūta loma. Tā līdz šim varbūt vismazāk zināmā iestāde un papildus, tāpēc arī piesaist šādu uzmanību. Nu, lūk, tas ir precīzi jautājums jāatbild. Lai mēs arī saprastu, kāda tad ir šis trīs stūris - zināšanas, pētniecība, šodienas sadarbība ar augstskolām un privāto sektoru. Mums ir tieši precīzi jāiezīmē šis trīs stūris, kā tas darbosies, domājot arī par pašvaldību iestāstīšanu un pašvaldību atbalstu, tātad lokālo mērogu. Tieši šajā ziņā mēs varētu daudz ko vēl darīt, domājot arī par arī iespēju iesaistīt arī strauji attīstošās valstis. Mums jāskatās arī šis akadēmiskais uzdevums izglītošanas, jo mēs vēlamies panākt lielākas inovācijas, mēs vēlamies panākt izcelību, mēs vēlamies panākt uh, skaidri nodefinēts jaunas sabiedrības izaicinājums. Jautājums ir, gan kādā veidā tas tiek nodrošināts un kāda šī ir savstarpējā atbilstība un papildināšana. Un vienlaikus tomēr, kā mēs varam lietas arī tomēr skaidri nošķirt apāsim 2020 ir tomēr kaut kas cits nekā pats Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūts. Es domāju, ka tieši tāpēc EIT loma ir skaidrāk arī jādefinē domāt par Eiropas vispāriem izglītības attīstību. Tāpēc man interesanti būs dzirdēt arī kolēģi sagatavotos atzinums un viedokļus. Šis jautājums, protams, uzreiz jau nebeigsies, un mēs te daudz ko vēl arī turpināsim vēlāk sēdēs. Es, protams, arī jau pievērsos tam, ka es uzskatu, ka te ir jāspēj koncentrēt uzmanību uz atsevišķiem jautājumiem. Tāpēc es uzskatu, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, cik tad daudz dažāda veida šāda zināšana kopienas mums būtu jāveido. 5, 10 vai kā savādāk, un kā mēs tad varētu atbilstīgi pieprasīt, lai EIT dot savu ieguldījumu. Vai mēs tikai koncentrējamies Eiropas centru vai arī uz periferiju, kāds ir cits loms, un tie ir daudzie jautājumi, kas būs svarīgi Eiropas kopsakarībām. Paldies! Paldies jums, Martīnas kundze! Matijas kundze. Un tālāk vārds e, visiem deputātiem, man ir 11 deputātu saraksts, un ja papildus tad nav vairs neviens, kas nevēlas, tad arī šeit sarakstu šobrīd tad arī liksim punktu, un ļaus, uzklausīsim visu tad pēc kāds. Lūdzu, Guķēras kundze. Prego. Muchas gracias. Scusi. Preller. Um, I would have a question. The... Man būtu jautājums, tas saistās arī līdzinējo problēmu diskusiju struktūrēšanu. Man kā referentam būtu tomēr svarīgi dzirdēt arī ēnu referentu um, um, viedoklis tātad no arī sociālistu un demokrātu grupas. Lai gan, protams, mēs pieklājīgi runājam par atsevišķām lietām, bet tā kā mēs redzam šādu visaptverošu un papildinošu iespēju, mēs vēlētos, lai būtu arī skaidrāk interakcijas starp arī referentu un ēnu referentu sagatavotiem ziņojumiem. Uh, Es tomēr saprotu, ka mums tad būs arī runātāju saraksts, bet varbūt struktūrāli tas tomēr nestrādās, ja mēs tā nesanāk, ka ziņosim viens par otra um, sagatavoto ziņojumu. Ja godātais kolēģi Jāler, man jums apskaidro. Ir tā, ka mums ir, protams, ir trīs ēnu referenti, kas ir pieteikušies šobrīd Fort, Nisleroy un, Nisleroys un arī Johnsons. Lūk, tie ir gatavi līdz šim arī piedalīties debatēs. Par citiem mēnu referentiem jāatzīst, ka man nav informācijas, viņi nav pietiekušies debatēm. Un došu arī vārdu Guķeres uh, kundzei. Uh, jo es zinu, ka viņa ļoti vienmēr aktīvi strādā, bet viņa, diemžēl, būs vēlāk jādodas projām, tāpēc uzreiz došu vārdu tomēr viņas divām minūtēm, un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem, tā kā jūs to ierosināt. Bet, diemžēl, tikai trīs no ēnu referentiem ir pieteikušies debatēs. Koķērs kundze. Paldies, man pēc mirkļa jātiekās ar komisāru, tāpēc tiešām izteikšos pavisam īsi. Es uh, daudz laika esmu veltījis šīs programmas uh, aplūkošanai. Uh, skatījos arī uh, Uh, kas noticis ar septīto pamatprogrammu, tāpēc uh, man ir lielas bažas. Šajā programmā jāizvairās no kļūdām, kas ir pieļautas septītajā pamatprogrammā. Uh, te ir iespējamās problēma jomas, vai teiksim tā, ir zināmi iztrūkstošie elementi. Tāpēc ir svarīgi, lai šī programma būtu visaptveroša un ar integrējošu raksturu. Man ir pāris komentāri, par kuriem gribētu izteikties, un gribētu runāt par instrumentiem, kuri, manuprāt, būtu nepieciešami. Piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kas teica, ka jāatrisina cilvēku resursu jautājums. Lieta ir tāda, jo vairāk ir decentralizācijas, jo lielāks risks, ka notiek izolācija atsevišķiem strādājošiem un institūtiem. Es zinu, ka arī Barozo kungu tas satrauc. ir jau izstrādātas daudzas programmas, kuras varbūt stikti runājot no pētniecības programmas, bet varbūt vairāk ir saistīts ar eh, informācijas izplatīšanu. Un mums jānodrošina arī šo programmu veiksmīga darbība. Nedrīkstam aizmirst, ka eh, daudzas dotāti, dot, dotācijas var aiziet projektiem, kuri varētu būt neveiksmīgi. Tā tad ir svarīgi, lai uzņēmumu un institūtu, kas ir iesaistīti šajā procesā, lai būtu tāda pārliecība, ka tie ir atbilstoši. Te, Vācijā ir laba un pozitīva pieredze arī tādās valstīs kā ASV. Mums ir jāapzinās, cik ārkārtīgi svarīgi šai sakarībā ir cilvēku resursi. Mēs nebūtu nevēlamies importēt pētniekus Eiropā, nu ne tādā mērā, kā kā to dara Amerika. Mums ir eh, jāstrādā pašiem pie saviem kadriem. Un vēl viena lieta saistībā ar decentralizāciju. Pastāv risks, ka trūks eh, saskaņotības eh, programmas ietvaros, un tas varētu radīt zināmu neapmierinātību pētniecības ģenerāldirektorātā. Ja šie konkrētie decentralizācijas centieni, ja tie tomēr neizrādīsies veiksmīgi. Tāpat jāapzinās, kā ir ar izcelības sasniegšanu. Tas ir būtiskākais, tātad panākt un nodrošināt izcelību, bet atkal, lai to panāktu, nepieciešama koordinācija un saskaņotas programmas. Universitātēs ir tādas mazas kompetences saliņas, kuras mēs nedrīkstam paturēt, saglabāt kā tādas izolētas saliņas. Un tieši tāpēc mums ir vairākas ļoti specifiskas programmas. Paldies! Uh, Gutieres Kortinas uh, kundzei un uh, tagad Forda kungam vārds. Kundzei. Paldies, un arī centīšos izteikties īsi. Ņemot vērā Madurēlas kundzes teikto, pirmām kārtām par budžeta apjomu es piekrītu Elerkungam, mums ir jāpārunā šis jautājums kopā ar daudzgadu finanšu plānu un jāskatās, ko mēs te varam panākt. Tālāk komentārs par līdzsvarotu budžetu. Arī tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, it īpaši raugoties uz ilgtermiņu pētniecību un saskaņotību ar eh, īstermiņu pētniecību. Tas vēl būtu jāpadziļina. Par mērķiem. Domāju, ka ir svarīgi panākt lielāku uzticamību un labāku atskaitīšanos, kā Lambertkungs norādīja, bet es nezinu, varbūt kādi šie mērķi tomēr būs, ja mēs izstrādājam mērķi attiecībā uz patentiem. Dažkārt patentu izstrādāšana kavē uh, ideju izplatīšanu, kas ir nepieciešama plašākai zinātniskai sabiedrībai. Tāpēc es nezinu, kā mēs šos mērķus izmantosim, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešama šī atskaitīšanās. Tālāk, eh, ka Valiekunds teiktais eh, par izcilību, jā, tā ir nepieciešamība visos trijos pīlāros, un mēs nenoslēdzam pīlārus eh, kaut kādai konkrētai līdzdalībai, piemēram, rūpnieciskās eh, līdervadības programmā arī universitātei būtu jāspēj līdzdarboties. Un jādomā, kā eh, izcilības aspekts vislabāk būtu saskaņojams ar struktūra fondiem. Tālāk par līdzdalību. Piekrītu, ka jāveicina privātais sektors vairāk, bet, manuprāt, tas ir saistīts ar vienkāršošanu, tīpaši MVU. Uh, ir laiks piešķirt un maksāt līdzekļus. Es atvainojos, es esmu vienīgā, kas runā savas grupas vārdā. Man ir nepieciešams vairāk laika, saka runātāja. Es rakstīju komisijai eh, trijiem komisāriem pagājušajā nedēļā. Rakstīju par uh, mazo vidēju uzņēmumu, kas manā reģionā saskars, ka tiks slēgts, tāpēc, ka tas uh, jau gadu gaida līdzekļus no vienas programmas, četras mēnešus no otras programmas, vēstule ir desmit dienas, kā aizsūtīta, bet atbildes vēl nav. Tā tad uh, Ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Par ERC. Eh, e par um, Eiropas Tehnoloģija institūta jāskatās, lai institūtam būtu kapacitāte absorbēt līdzekļus efektīvā veidā par rentabilitāti un atmaksāšanās likmēm. Jūs norādījāt uz uh, Eh, dažādiem pētniecības veidiem, ar dažādām izmaksām, ka vēl jau kundze nāca klajā ar dažiem labiem priekšlikumiem, varbūt mēs varētu aprīkojam izmaksas, atļaut iekļaut tiešajās izmaksās. Es nezinu, vai tas atrisinās jautājumu, varbūt mums ir jāraugās uz faktiskajām izmaksām lielākām pētniecības organizācijām, bet domāju, ka mēs noteikti tur kaut ko varam darīt. Un um, es domāju, ka Rēler kungu mums, jā, vajadzētu noteikti aplūkot, kāda būs šie līdzdalības noteikumi. Paldies Fordas kundzei. Johansson kungs. Fru ordförande, kollegor, jag är ehm, eh, skugg... Paldies, eh, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es esmu ēnu referents eh, no ALDA grupas un man ir arī daži vērojumi, kas varētu būt noderīgi šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Pirmām kārtām Ir nepieciešamas atvērtas debatas starp uh, referentu un ēnu referentiem. Un es uh, jūtu, ka uh, tas arī šeit notiek. Pirmkārt, par budžeta jautājumiem runājot, arī mēs uzskatām, ka ir nepieciešams budžeta palielinājums pētniecībai un inovācijām. Domāju arī, ka diskusijās ar uh, kolēģiem uh, budžeta komitejā un uh, reģionālajā komitejā. Es domāju, ka šīs debats jau parāda, cik lielā mērā šī programma var dot stratēģijas 2020 mērķu sasniegšanā, jo mēs te runājam par programmu, kas varētu būtu vērsta uz konkrētiem mērķiem un tieši inovācijām. Un runājot par inovācijām. Runājot par struktūra fondiem un kohēzijas politiku, ir nepieciešams sinerģijas, kā jau Madurēlas kundze norādīja. Uh, agrāk es esmu uh, Eh, strādājis pie struktūra fondiem, esmu bijis eh, atbildīgs par eh, fondiem reģionos. Es tiku izvēlēts kā atbildīgā persona, un es zinu, ka ir ārkārtīgi svarīgi veidot sinerģijas, jo struktūra fondi arī var tur tikt izmantoti Un inovācijas eh, programmas ir eh, ārkārtīgi svarīgas un nepieciešams, lai jaunās dalība valsts varētu vairāk līdzdarboties šajās inovācijas eh, programmās. Protams, jādomā arī par MVU, un programmā jābūt pielāgotai, lai pieļautu pēc iespējas vairāk sievietēm līdzdarboties pētniecībā un inovācijās. Tātad programmai jābūt strukturētai šajās manis minētajās ziņās. Runājot par Eiropas tehnoloģiju un inovāciju institūti domāja, ka tas būtu labs risinājums un vajadzētu izmantot uh, šī instrumenta iespējas. Bet, kā jau kolēģi norādīja, gribu teikt, ka ir nepieciešama tāda reāla kapacitāte, kas varētu pieļaut šos uzlabojumus. Priekšsēdētājs kundze kolēģi jāizvairās pē, no pārliecīgas birokrātijas šīs programmas ietveros un jāļauj arī maziem uzņēmumiem līdzdarboties. Mēs dzīvojam globalizācijas apstākļos, kur valda lielie uzņēmumi, bet neaizmirsīsim, ka inovācijas notiek tieši mazajos uzņēmumos vislielākajā mērā. Paldies! Pavisam īsi vēlos izmantot man arī piedoto piešķirto laiku, jo mums arī galu galā arī viesos ir ģenerāla direktorāta direktors, un arī mēs kā parlaments tad nevēlamies tikai pateikt, ko domājam, bet arī vēlos uzdot pāris jautājumus. Tātad, pirmkārt, mēs jau bieži esam runājuši par arī mazo video uzņēmumu definīciju. Vai komisija plāno arī kaut kādā veidā šajā jautājumā vēl arī tomēr arī atrast kādu zinām pieeju, tomēr par sektoru specifisku varbūt definīciju par maziem vidiem uzņēmumiem? Es zinu, ka padomē šo jautājumu nu pat nesen izvirzīja Francija. Otkārt, Stewardship. Nākošais plāns, kā mēs to redzam, kā ir domāts, kas tas būs, ideja ģenerators, ir domnīca, ko viņi piedāvās. Galu galā mēs visu laiku skatījāmies, ka šis JRC kopējie pētniecības centri un kāds tas varētu būt nākotnē, tad arī modelis. Un trešais jautājums, par ko jau es iepriekš arī nedaudz runāju. Līdšanajā programma piedāvāts pilāros. Tad mēs runājam, protams, par praktisko jautājumu, ka jūs varat, protams, arī pieteikties konkrētai pētniecības programmai, un tad jums arī ir pilnīgi atsevišķi arī aicinājumi, <clears throat> tad uzaicinājumi um, pieteikties, un tagad mēs redzam, ka, protams, pilnīgi savādāk pieeja atkal. Uh, ka jūs no atsevišķā arī pētniecības un attīstības projekta jūs varat arī piedāvāt jaunu inovāciju projektu. Un tāpēc arī līdšanējā komisijas paskatāmies, mēs skatījāmies, ka šīs būtu jāpaplašina no inovācijām uz tālāko arī um, reālo dzīves pieprasījumu, bet tātad jautājums, kādā veidā nevis tikai ir filozofiski pieejami, bet kā tad būs praktiskie pieteikumi iespējami, kā tas tiks strukturēts vai būs tam iespējams, tad arī atsevišķos pīlāros pieteiktos, vai skatoties, kāds arī sasaistīts ar citiem jautājumiem, vai tad tas nozīmē, ka jūs pieskaties vienai lietai, pieskaties reiz arī saistītām lietām, vai tomēr sanāk, ka jūs arī nevis tikai skatat vertikālos pīlārus, bet arī jūs skatāt horizontāli, kur ir caurvju tēma, kur jūs arī no pašsākuma jau pasakat uzreiz arī daļai, ka, piemēram, pētniecība ir arī daļa no arī veicināšanas, attīstības veicināšanas. Tātad tie ir jautājumi par to, kā jūs īsti domājat no teoretiskā uz praktisko, piedāvāt reālus risinājumus, lai pieteiktos veiksmīgi uz dažādu veidu projektiem. Un visbeidzot, pētamais jautājums arī par struktūra fondiem. Mums ir bijuši arī, protams, jau līdz šim mm, nopietns debats, un parlaments tam visam seko, bet, diemžēl, no komisijas pavisam maz informācijas ir bijis līdz šim par to, kādā veidā tad notiks šī interakcija starp um, tas, kas piedāvāts jaunai apvāršņu programmai un jaunai struktūra fondu politikai. Kāda būs šie saskars punkti? Lūdzu, mēs gribētu dzirdēt papildu informāciju. Van Islarā, kungs, lūdzu. Dankjewel, dankjewel, voorzitter. Paldies, priekšsarētāji man ir pāris jautājumu, kurus arī varētos uzdot, vēlētos uzdot. Un turklāt arī es gribētu iepazīstināt, kā es vērtēju un redzu šīs lietas. Arī tas jau, ko kolēģi arī ir norādījuši. Tātad arī Galer um, kungs, ko norāda par šiem trim pīlāriem, kas ir ļoti sarežģīti, īpaši domāt par ekonomisko krīzi, kur katrs eiro būtu jāiegulda iespējami ar lielāku atdevi. Nu, lūk, tāpēc, manuprāt, tas jautājums ir ļoti jāskaidro. Tātad inovācija loma un izcelības veicināšana. Ja mēs redzam to, kā arī jūsu pieeju piedāvāto, tad arī pētniecībai un lietišķai pētniecībai tas būtu jāuzskata par konkrētiem kritērijiem. Savukārt, ja mēs skatāmies uz uzņēmumiem un viņu partneriem tad ir jāskatās arī, kā tad varētu atsevišķos projektus tomēr iznot konkrēti reģionu līmenī, un mēs redzam liel, milzīgu trūkumu. Tāpēc te mēs jāskatās apvārsni 2020. Te ir ļoti konsekventi jārisina daudzi jautājumi, lai visā Eiropā mēs nodrošinātu labāku konkurētspēju un labāku izglītību. Apvārsni 2020 paredz jaunu skaidru visu šo aprīti, jaunu ķēdi un daudz elementi, kas tiek izmantoti, tas viss vēl jāprecizē. Man tiešām arī tāpēc interesē, kā īsti tad notika šī virzība uz izcilību. Dokumentā tas pietiekami bieži tiek piesaukts, tomēr, manuprāt, ir neskaidrs tomēr ar vienu, ko īsti tas nozīmēs un kādā veidā tas darbosies. Uh, jau kopš 2013. gada mēs sagaidām, ka būs skaidri noteikts, kāda būs dalībvalsts pienākuma iepratim komisijai, domājot par līdzekļu iztērēšanu. Un tāpēc mums ir jāprot un jāsaskata skaidri, kurai dalībvalstī ir kāda loma un kāds ir universitāts un kāda veida specializāciju konkrētās universitātes līdz to varētu īstenot. Tā kā mums ir vajadzēs jāskata viss tas, ko mēs runājam par struktūra fondiem. Es saprotu, ka daudzas valstis vēlas pieturēties pie līdzinējā struktūra fonda politikas un sadalījuma, citas savukārt vēlas vairāk virzīties un akcents likt jau uz pētniecību, tāpēc ir daudz ciešāk jāpanāk koordinācija dalībās starpā. Un treškārt, manuprāt, svarīgākais jautājums ir par Eiropas in, in, <clears throat> tātad, inovāciju tehnoloģiju institūta attīstību. Mums ir jāskatās, lai tās lietas, kuras mēs nevarējām varbūt līdz šim īstenot. Nu, īstenībā jau tieši parlamenta itra komiteja izglāba Galileo projektu. Un šeit mēs redzam, ka mēs arī vēlamies iesaistīt attiecīgi industriju. Tāpēc mums, protams, ir jāsaprot, ka varbūt reizēm ir tā, ka nu, lietas uzreiz sākuma neizdodas, bet nu, vēlāk tiesa ieskrienās un viss labi. Bet te tomēr jau, manuprāt, jāskatās skaidrāk no paša sākuma, uh, kā mēs nodrošinām arī, protams, šo ciešāko Eiropas industriju iesaist pētniecībā. Un turklāt tas arī nozīmē privātu līdzekļu piesaisti. Nu, labi, mēs to varam atsevišķās reizēs varbūt tā atļauties kaut kādas dāsnas dāvanas, bet tas tikai varbūt ir jāpakļau, jāpataup Ziemassvētkiem. Kalas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nu, mēs skatāmies tiešām šī, protams, tāda ļoti konkrēta jau diskusija šodien, un ir skaidrs, ka kolēģi arī gatavi atbalstīt mūsu izējas punktu, kad mēs balstamies uz mūsu sagatavotiem atzinumiem. Bet jāatzīst, ka komisijas priekšlikums, diemžēl, nav īsti skaidrs. Uh, Nislērā kungs gan norāda, ka um, līdzinie teksti nav īsti apmierinoši, ka tie nav īsti skaidri. Es gan uzskatu, ka tur diezgan daudz svarīgi elementi ir izcelti. Tātad par to, kas ļautu Eiropai atkal ieņemt savu centrālo vietu pasaules arēnā. Piemēram, mēs diezgan labi jau pazīstam situāciju, kā Eiropa šeit šobrīd pozicionē uz pasaules arēnā. Šeit mēs redzam atsevišķi fakti tiek izcelti, nu, pirmā vai pēdējā vieta, vai Lisabonas stratēģija ir kaut kāda nozīme vai nē, nu, tas varbūt nav pats nozīmīgākais. Mums ir patiešām jāspēj arī tagad runāt jau par nākotni, un tā, ka mums ir arī šeit mūsu komisijas pārstāvi, ģenerāldirektors no pētniecības eh, ģenerāldirektorāta, tad es domāju, ka mums arī būtu viņam jādod uz iespēju arī mums paskaidrot daudzos jautājumus. Ir jāskatās. Kā tad īsti ir ar pētniecībai paredzētiem līdzekļiem? Mēs runājam visu laiku par 1,3 miljardu eiro. Kāda daļa tad no tā visa būs Eiropas sadaļa? Jūs arī jau iepriekš runājat par šīm, protams, zināšanu kopienām. Mēs runājam par trim galvenajiem um, projektiem, pieciem, bet īstenībā ASV jau viņi runā par 150 dažādu veidu inovāciju un pētniecības kopienām. Līdz ar to nu, tas ir nesalīdzināmi. Mums ir jāskatās, vai mēs tiešām precīzi saprotam, ko tad mēs izdomājam ar šo zināšanu un pētniecības kopienām rūpniecībā un rūpniecības nozarē kopumā. Kas tad īsti notiek ar mūsu zināšanu kopienām? Pētniecību. Mēs redzam, ka 20% no nodarbinātajiem zinātnē īstenībā jau tieši darbojas arī tieši informācija tehnoloģiju jomā, un galu galā Eiropā mums arī vajadzēs šos jautājumus daudz nopietnāk skatīt. Īstenībā man nepārliecina dažādā veidā vīzijas, kas jau ir tā kā, nu, tā piedāvājumā vesels divus gadus, un kur nu vēl šis apvērsums 2020, tas, protams, arī tāda milzīga vīzija. Nu, labi, tātad vairs nesaucam par vīziju, tagad saucam par apvārsni. Uh, Nu, tas viss ir tālu un nesaprotam. Mums ir jāpaskatās, kas ir notiek reāli tagad, kādā situācijā atrodamies un kā tam ir ietekme uz tirgiem, piemēram. Priekšsēdētājs kundze, es būtu priecīgi, ja jūs tomēr arī ļautu arī uh, komisijai skaidrot šo situāciju. Paldies! Jā, paldies! Merkis kundze vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentiem par sagatavoto darbu dokumentu, referents kundzei un paldies arī citiem kolēģiem. Nu, mūsu pārliecība, ka mums tiešām viss izdosies, nu ir tā. Es esmu arī pārliecināta, ka tas, protams, būs veiksmes stāsts, jo mēs arī esam noteikuši galvenos jautājumus, kas ir būs izšķiroši svarīgi. Mēs vēlamies, lai mums izdodas izveidošies izcelents centrs, lai mēs nodrošinām, ka mazie un vidēji uzņēmumi iesaistās, ka mums arī tirgus darbojas. Uh, Mēs vēlamies, lai mēs atrodam reāls risinājums arī uh, lielajai sabiedrības pārmaiņām. Tas ir viss nopietns izaicinājums, bet mums ir jārīkos, lai nepaliek beigās tukšām rokām. Un mums ir jāizlēma, mums jāpieņem lēmums. Ja katrs te sagatavo savu vēlmu sarakstu, tad gal galā to nepietiek. Mums ir jāizdara izvēle. Un tas ir jādara īpaši šajos sarežģītos laikos. Un ir trīs galvenās lietas. Pirma prioritātes, otrkārt ir sinerģijas un treškārt uz rezultātu orientēta darbība. Iespējams, tādu skaidru izmēram rezultātu orientāciju. Un es jau uzskatu, ka ir atkal pirmkārt jānāk par izvēlēm. Pirmkārt, vai tā ir kaut kāda veida izvēle vai prioritāte, ja mēs nosakām trīs dažāda veidā izaicinājumus Savukārt citā ziņā mēs nosakām trīs inovāciju Eiropā. Mēs nosakām trīs lielos sabiedrības izaicinājumus. Tad katru reizi, kad jūs runājat par lieliem izaicinājumiem, jūs vienmēr runājat par trim. Ja jūs gribat sešas, tad jums beigās būs 20 lieli izaicinājumi. Bet galu galā ir jāsašaurina un jāpanāk reāla sinerģija. Protams, kolēģi, inovācijas ir horizontāls jautājums. Un līdz ar to tā tas ir skaidrs, jā. Un mums būtu jāpanāk tas, ka mēs tiešām reāli mēģinām un arī nodrošinām lai mēs to piedāvājam vienkāršā veidā, orientēt uz rezultātu. Tāpēc, lūk, kāds ir šis sinerģijas, ko mēs vēlamies izpanākt. Sinerģijas ar visiem fondiem Eiropas Savienībā, vai nu tie būtu reģionālajie struktūra fondi vai arī, piemēram, lauksaimniecības fonds. Vienlaikus nedrīkstam aizmirst, ka jāpanāk arī sinerģijas starp nacionālo, um, vietējo politiku un Eiropas saimnības politiku. Te bieži vien zināmas atšķirības būtu svarīgi, lai panākam sinerģiju arī šajā ziņā. Un tad mēs kaut ko arī varu panāktu. Es tomēr baidos, ka tieši risks ir, ka mēs nepanākam sinerģiju starp dažāda veida instrumentiem, piemēram, partnerībām un arī šīm informāciju kopienām. Un tā, ka mēs arī domājam tieši fokus uz informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, mēs tomēr mazāk varbūt runājam par vienu un to pašu. Mēs vienkārši varbūt runājam par dažādu veidu aspektiem, bet galu galā jau jautājam par vienu un to pašu. Un par rezultātiem. Rezultātiem jābūt reāli izmērāmiem, jābūt efektīvai darbībai, efektīviem rezultātiem. Ja mēs tiešām akcents liekam uz tehnoloģijām, tie ir reāli instrumenti. Ar šo jauno pieeju tad mēs vēlētos risināt lielos sabiedrības izaicinājumus un panākt reāls rezultāts. Nevis izvēlamies konkrēts instruments. Tas būtu ļoti svarīgi saprast, lai arī apvērsni 2020 mēs tiešām to paturam prātā. No. Eh, no, ha detto di no. Eh, bene, ho terminato la lista. No, mi sta arrivando la dico il pallo. Okay. Ho terminato la lista dei relatori ombra. Glantas kungs teica, ka viņš nevēloties uzstāties, līdz ar to ir uh, beigusies ēnu referentu sanā, uh, saraksts un tagad vārds citiem deputātiem. Pirmā ir Jordans Cīsauskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, tikai varu pilnībā atbalstīt visus tos kolēģus, kuri uh, slavēja programmu 2020, tas, kas nāk īstajā laikā, lai apvienotu un vienkāršotu šo sistēmu par budžetu runājot piekrītu kolēģiem, minimālais apjoms varētu būt 80 miljārdi, ja mēs tiešām gribam nodrošināt zinātnes un attīstības nākotni. Mums ir nepieciešām vismaz 80 miljārdi dažādu pasākumu īstenošanai, un mums uz to jāuzstāj. Kā jau to vairāk kārt esmu norādījusi, šeit ir runa ne tikai par konkrētām dalību valstīm, bet tomēr vēlos jūs informēt par to, ka novembrī mums notika ļoti interesantas debates šeit, un es gribu pateikties Jānis Smita kungam, pateikties komisijai par tās vēlmi darīt vairāk, piesaistīt vairāk partneru, atbalstīt jaunās tehnoloģijas, rosināt attīstības uh, un struktūru izveidi visās dalību valstīs un komisijas iesaistīšanos no šajā programmā kopumā. Nākošais jautājums, par ko vēlos runāt, ir tāds, ka vēlos vairāk uzzināt par to, kā mazie un vidējie uzņēmumi konkrēti varēs piekļūt finansējumam. Vēl viens konkrēts jautājums - reģionālās programmas. Sākot ar septīto pamatprogrammu, šie jautājumi ir nodoti kohēzijas politikas pārziņā. Un šeit ir atšķirīgi kritēriji finansējumu saņemšanai, un tādēļ es vēlētos vairāk par to uzzināt. Nākošais jautājums - programmas 2020 pīlāri. Pētniecības pīlāra mums ir Eiropas pētniecības padomu, šeit ir runa par jaunajām tehnoloģijām, Es vairāk gribētu uzzināt, kā šeit tiks novilkta robeža, jo ir dažādas finansējuma iespējas gan uh, ar dāvinājumu, gan konsorciju starpniecību, bet šeit uh, daudz kas vēl nav skaidrs. Paldies! Paldies! Vārds Del Kastiljo kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, uzteikt uh, referentu, kas strādā pie um, apvāršņa 2020 un arī citus uh, referentus, kas strādā pie šīs pakotnes ziņojumiem par pētniecību un inovācijām. Šī programma stāsies uh, septītās pamat, pētniecības pamatprogrammas un citu saistīto programmu vietā. Ir paredzētas arī debatas par atsevišķiem ziņojumiem vēlāk, jo šobrīd mēs, protams, nevaram visu izdiskutēt. Vēlējos vispirms izteikt dažus komentārus, pārāk neiedziļinoties detaļās. Vispirms gribu runāt par struktūru, uh, Uh, un uh, dalības nosacījumiem un noteikumiem. Runājot par struktūru, integrētā pieeja, kas balstās uz pētniecības un izglītības trīs stūri, ir ļoti pareizi izvēlēta bet tomēr viss vēl nav pilnībā skaidrs. Man būtu nepieciešama papildus informācija. Pētniecības un inovācijas iekļaušana apvārsnī 2020 uh, nav pilnībā izstrādāta. Šeit nav nodalītas pietiekami pētniecības darbs, jo tie, kas veids pētījumus, būs atkarīgi no tā, kādu procentuālais apjoms ir paredzēts grantiem, vai šeit būs 100% vai 70%. Nākošais svarīgais posms šajā trisūrī ir izglītība, kas ir saistīta ar Eiropas uh, Inovāciju un tehnoloģijas institūtu. Mums ir jāatbalsta augstākās izglītības uh, iestādes, kas piešķira uh, doktora grādu, jāatbalsta programma Marija Kirī. Mēs, protams, uh, atbalstam galvenokārt lielos projektus, tā pašā laikā būtu jāatbalsta arī mazi projekti projekti, kas ir vieglāk pieejami universitātēm un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Izstrādājot dalības noteikumus, daudz kas jau ir paveikts, ir uh, ievērojami atvieglot, vienkāršot šie noteikumi, bet viss vēl nav atrisināts. Ir jāpalielina uh, atlīdzība par pētniecības darbu konsorciju ietvaros. Eiropas parlaments ir ļoti interesēts šā jautājuma atrisināšana. Paldies, Kelikungs! Paldies, priekšsēdētāji! Man šī diskusija likās tiešām ļoti interesanta un praktiska, un tas ir ļoti labi runājot par apvārsnī 2020. Mēs, protams, vēlētos 100 miljārdu finansējumu. Ja mums izdosies 3% no IKP sasniegt pētniecībai un attīstībai, tad jādomā par to, kā vairāk piesaistīt cilvēku šai nozarei. Eiropas komisija šeit runā pat par vienu miljonu pētnieku Tas nozīmē, ka dalību valstīm vairāk jāiesaist cilvēku pētniecības darbā. Tas ir ļoti būtiski. Nākošais punkts, ko daudz kolēģi minēja, un arī kolēģis Van Nistelrojas norādīja uz to, ka ir saiknes starp pētniecību un rūpniecību. Rūpniecība neiesaistīsies pētniecībā, ja nebūs gaidāms kāds taustāms rezultāts. Un Uh, ir speciāli pētniecības institūti, kas saņem finansējumu, bet ir jārada nosacījumi, lai šo pētījumu rezultāts pēc tam varētu rūpniecību izmantot, un tādēļ ir jāveido saiknes starp rūpniecības uzņēmumiem un, un uh, universitātēm, lai radītu jaunas darba vietas, jaunas izstrādājumus, veicinātu ekonomikas attīstību. Ir uh, arī tāda tas parādības, ka jauni izstrādājumi tiek radīti Eiropā, bet pēc tam šie izstrādājumi tiek ražot ārpus Eiropas. Arī šeit daudz kas ir jādara, lai šo situāciju mainītu. Šeit jādomā par patentiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Uh, kolēģi šeit runāja arī par maziem vidējiem uzņēmumiem, par minimālo grantu apjomu 5 miljonu. Viki Ford arī minēja to, ka mazie vidēji uzņēmumi net nesaņem finansējumu pietiekam ātri. Es domāju, ka situācija šeit ir jāmaina un jādomā vairāk par maziem vidējiem uzņēmiem neatkarīgi no to lieluma. Tāpat daudz kas ir runāts par jauno dalību valstu iesaistīšanu, bet ja mēs runājam par izcilību, tad šeit nevar būt kompromisu attiecībā uz izcilības prasībām. Uh, Mums ir, protams, struktūra fondi un kohēzijas fondi, kas paredzēti jaunajām dalību valstīm, bet runājot par izcilību, mums ir tiešām jāatbalsta tie, kas ir visizcilākie. Paldies! Paldies Kelī kungam, Korēda Kampas kungs tagad. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu vērst uzmanību uz prioritātēm un uh, tām izvēles iespējām, kas ir mūsu priekšā. Pirmām kārtām uh, esam apmierināti, jo esam saņēmuši 80 miljonus un uh, ir ambiciozi projekti nākotnē, bet būs jāizskata arī samazinājuma jautājums, tīpaši vedot tālākās sarunas. Un jautājums, kā mēs varēsim mīkstināt šos samazinājumus, kā lai veiksmīgi īsteno programmas, neskatoties uz uh, pamazinājumiem, par kuriem mēs vedīsim sarunas. Eilārd kungs jau runāja par prioritātēm, būtiskākajiem projektiem. Domāju, ka saruna vešana par samazinājumiem būs ārkārtīgi būtiska, un mums būs jāizvērtē, kādas būs zaudēto iespēju izmaksas ar ko mēs varēsim samierināties, izējot uz zināmiem kompromisiem. Tātad būs jāizvērtē iespēju, zaudēto iespēju izmaksas, cik izmaksās alternatīvas pieejas programmām un projektiem, tad, kad šie finanšu samazinājumi tiks izdarīti. Mums joprojām pieeja šim darbam vēl nav izstrādāta, bet būtu nepieciešama sistemātiska pieeja. Mēs nevaram aicināt komisiju, kur jau dara visu iespējamo, lai tā varētu ietekmēt, izvērtēt ietekmējumu. Es domāju, ka tas nebūs iespējams, tāpēc mums nepieciešama padziļināta diskusija par šiem jautājumiem un tālāk par Eiropas uh, Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu. Iespējams, daudz kolēģi, uh, kas jau ir apmeklējuši uh, EIT centru Ungārijā, tāpat kā es, un arī man tāpat kā šiem kolēģiem ir bijusi iespēja apmeklēt arī KIK. Runājot ar e IT direktoru, no viņa teikt aiziet, ka mūsu rīcībā ir uh, kolosāls instruments. Bet tāpat laikā, neskatoties uz direktoru teikto, tomēr situācija ir samērā uh, tāda sarūktinoša. Ar kiks uh, situācija ir nedaudz labāka. Domāju, ka šeit pastāv lieli riski, ja mēs uh, neizstrādājam lietas pareizi. Te ir jāņem vērā Lambert kungu un citu kolēģi teiktais šajā sakarībā. Paldies! Nākošais eh, prodīkungs. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu pateikties eh, Madurēlas kundzei par eh, ievadvārdiem. Protams, apzinos, ka mums nav īpaši daudz laika, tāpēc runāšu tikai par dažiem jautājumiem. Gribētu pievērst uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar uh, veselību un uh, genomu terapiju, kas uh, rāda ētiska apsvērumu, ētiskas dabas jautājums. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai arī šie jautājumi tiktu aplūkot, jo genoma jautājums ir ārkārtīgi būtisks poste dalla possibilità di avere eh, il eh... Pastāv milzīgas iespējas. Eh, ja tiek pilnībā atkodētas uh, genomas. Bet tāpat laikā pastāv risks, ka šīs uh, zināšanas var radīt ar drošību saistītus riskus. Enormi potencialitā in termini di diminuzione delle ris. Šis jautājums ir jāplūko, jo uh, genomām ir milzīga iezīme. Šī nozara var samazināt izmaksas, mēs varam panākt to, lai varētu viss notikt efektīvāk. Bet mums ir jārod veidi, lai tas savukārt neradītu ar privāto dzīvi, ar uh, informācijas privātumu saistītām problēmām, jo tas varētu tikt apdraudēts. Jo, ja ir iegūta informācija par genomām, tad to varētu izmantot apdrošināšanas kompānijas, piemēram, runājot ar veselību runājot par ar veselību saistītām problēmām, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izgaismot šo jautājumu un uh, kārtīgi aplūkot riska definīciju. Risks, protams, ir atkarīgs no konkrētā individu darbības un rīcības. Un, kā es teicu, ar genomu pētniecību ir saistīts liels risks. Un tālāk par uh, vienkāršošanu. Šeit ir nepieciešama divkārtēja pieeja. Pirmkārt, jāaplūko, kāds ir zinātniskais potenciāls, bet tāpat laikā tas viss jāaplūko arī no ētikas un kultūras viedokļa un jāņem vērā arī šis privātuma un informācijas konfidencialitātes jautājums. Paldies, vārds Vēberkungam! Exemple de Monsieur Prodi euh, en deux minutes. Pēc uh, Prodi kunga piemēra es divas minūtes veltīšu vienam jautājumam, kas man ļoti tūs sirdī. Uh, Es runāšu par uh, kosmosa pētījumiem uh, apvārsnī 2020. Ir paredzēts 1 miljārds 700 miljoni laika posmām no 14. līdz 20. gadam. Uh, šeit ir iekļauta gan atbalsts inovācijām un uh, kritiskām tehnoloģijām, lai nodrošinātu Eiropas aizsardzību un tāpat arī, lai attīstītu kosmos uzraudzības sistēmas, lai pasargātu mūsu satelītus no uh, kosmosa atkritumiem. Uh, šīs uh, finansējums ir stabils salīdzinot ar septīto pētniecības programmu. Uh, Mums ir jārūpējas, lai tas tā arī paliktu. Mēs tāpat vēlētos, lai komisija mums sniegtu garantijas, ka būs tālāk ejoša programma attīstībā uz kosmos transporta tehnoloģijām un pētniecības salīdzinājumā ar septīto pamatprogrammu. Uh, runājot par 2020. gada mērķiem, mums vajadzētu domāt par ilgtspējīgu kosmosu, proti, kā uzraudzīt uh, šos kosmosa atkritumus, lai samazinātu to apjomu, lai optimizētu uh, kosmosa misijas, lai plašāk izmantotu uh, atjaunīgās nepiesārņojošās enerģijas kosmosā, piemēram, uh, saules uh, baterijas. Tāpat uh, izmantot šīs tehnoloģijas klimatu pārmaiņu pētniecībai un uh, uzraudzībai. Tas ir ierakstīts programmā, bet nav paredzēts nekāds konkrēts finansējums. Līdz ar to GME programmas uh, finansējuma jautājums joprojām nav atrisināts un konkrētais finansējums Galileo programmai arī nav norādīts. Es vēlētos precizējumus dzirdēt no komisijas par šiem konkrētajiem punktiem. Paldies. Paldies, un mums vēl ir pēdējie divi runātāji. Runātāji Nīblers kundze un Kančana kungs, un pēc tam komisija. Gan. Paldies, priekšsēdēt. Visam īsi, lai vēl arī komisijai paliek laiks. Un paldies arī moderējas kundzei par sagatavoto darbu dokumentu. Tas tiešām ļoti noderīgi šodienas debatēm un to struktūrēšanai. Paldies arī viņie, visiem referentiem un ēnu referentiem par viņu ieguldījumu šodienas debatēs. Divi komentāri. Pirmkārt, gan šīs principiālā pieeja, gan arī pamatstruktūras ir pareizas. Mēs arī saprotam, kur ir tiešām skaidri iezīmēt šīs jau vadlīnijas, arī tātad Eiropas uh, flagmaņa institīvas 2020 un tagad arī Eiropas apvārsnes 2020. Mēs redzam, ka komisija darbojas ļoti saskaņoti. Un es to uzskatu ļoti apsveicam un atzinību mm, pelnījuši tiešām priekšlikumi, kā viņam izdodas arī apvienot vislabākos un nozīmīgākos priekšlikumus. Daļai pienošas tātad kolēģi komentāriem par budžetu. Paredzēti 80 miljardi, protams, nav visa pasaule, un arī Mudeiro kundze ir skaidri arī sā dokumentā, vēlreiz šim jautājumam veltījusi uzmanību, norādot, kā reāli domājot visu programmu kopsumma, vajadzētu papildus tad 6% kāpumu panākt arī pētniecības inovāciju un uh, projektiem un tas atkal varbūt nav būs viss izsmeļošākais skaitlis. Tāpēc jautājums komisijai. Kā jūs īsti to redzat un kā jūs to domājat? Varbūt, ka tomēr vajadzētu varbūt arī vēl lielāku tomēr daļu no budžeta paredzētam, jo dalībvalstis bieži vien pieprasa, un arī mēs pieprasām, lai tomēr 3% no IKP tiktu novirzīti tad arī pētniecībai. Tas, protams, ir pilnīgi tāds sapņains rādītājs, Visu laiku reāli mēs esam darot tikuši līdz 1,6% 2010. gadā statistika rāda, kur man te tās piezīmes. 2%, 2% ar nenozīmīgu kāpumu, kad 0,04% e, desmit gadu laikā, un tad es nezinu, cik ilgi beidzot vajadzēs tad kādus, lai mēs sasniegtu tos 3% no IKP. Jautājums komisija, kā viņi to redz, kad tad to sasniegsim? pievienojas kritikai, ko kolēģis sacīja par Eiropas Innovāciju un Tehnoloģiju centru. Mēs domājam, ka mums tiešām jāskatās, vai tas tiešām nepieciešams šīs uh, līdzekļi, domājot, kas viņiem ir piešķirt, vai tas ir reāli pamatoti. Un par šiem kopīgajiem pētniecības uh, projektiem. Es saprotu, ka tas ir ļoti labi iesākts, un ja es saprotu par šo arī zinātni, uh, tad es saprotu, ka tas ir kļuvis par daļai no mūsu vispār pētniecības tā kā mārketinga kodola varbūt projektiem, un mums vajadzētu tiešām tam arī varbūt atvēlēt papildus arī dubultā pat līdzekļus. Un visbeidzot, komisija jautājums. Kolēģi jau tam pievērst uzmanību, man arī svarīgs. Mazie vidēji uzņēmumi. Kādā veidā mēs varam panākt, lai viņi arī efektīvāk piedalās nākošajā pētniecības programmā? Būtu pateicīgi komisijai par papildus skaidrojumiem privātās partnerības un arī privātās un valsts partnerības. Tātad uh, instrumenti jau ļoti pazīstami, šis equivalent and debt instruments arī vēl ir tiek piedāvāts. Kas īsti ar to ir domāts, lūdzu? Un tāpat arī ir skaidrs, kā tad īsti tiks vispār iesaistīts privātais sektors. Ne tikai mazie un vidēji uzņēmumi, bet vispār privātais sektors. Lūk, tie nozīmīgākie jautājumi, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgi un par kuru mēs arī veltījām daudz kritikas septītā pamatprogrammā pamat pētniecībai. Paldies! Kančā. Paldies un Kančāna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir izšķiroši svarīgs ekonomiskai izaugsmai. Domāju, ka šī tēma ir eh, pelnījusi padziļināts diskusijas, un arī, protams, tas ir attiecināms uz pašu dokumentu. Eh, Rierā Madurēlas kundzei gribētu teikt. Esmu šeit sakrunātājs zālē. Būtu jauki, ja referents kundze uzklausītu manis teikto. Tā tad vēlreiz paldies. Būtu jauki, ja jūs uzklausītu man lūgumu, man aicinājumu nenovērsties no privātām un publiskām partneru sadarbībām. Krīzes apstākļos tieši šis būtu jāizvēlās kā vadošais princips kurā varētu iekļaut daudzas iniciatīvas. Domāju, ka tad, kad tiek iesaistīts privātais sektors, tad rodas zināma interese un tas nodrošina pro projektam zināmu veiksmi. Ja projekts ir veiksmīgs, tad eh, tas ir arī publiskajā sektorā sasniegts mērķis. Jā, protams, dažādi sektori, dažādi apsvērumi pēc eh, piedalās, bet līdzekļi, kas ir paredzēti šie miljārdi, ir daudz, bet ar to tomēr nepietiek. Ja mēs varētu tā teikt samaisīt kopā šo publisko un privāto finansējumu un ja to varētu lielākā mērā izmantot, tad es domāju, mums būtu arī iespējami labāki projekti ar konkrētākiem mērķiem. Domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā un izmantot šo uh, privāto un publiskā sadarbības principu, jo uh, ir. Uh, Qualche cosa che deve essere investito nel privato. Fundamentālā un pielietojamā pētniecība un, zināmā mērā, ir nepieciešams arī privātās investīcijas. Tātad tas ir mans lūgums, uh, referents kundze no manas puses, lasot jūsu darba dokumentu un uzklausot jūs. Uh, e, Man šķiet, ka jums ir tāds dalīts domas šajā jautājumā. Arī kultūras mantojums, es redzu, nav viena no prioritātēm. Gribētu zināt, vai tā ir vienkārši tāda pārskatīšanās, vai šis jautājums ir iestrādāts kādā citā kontekstā. Paldies Kančan kungam, un tagad došu vārdu pētniecības ģenerāldirektorāta vadītājam Šmita kungam. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka debats ir bijušas bagātīgas un ļoti dzīvas Paldies par interesantiem komentāriem. Īpaši pateicos uh, visiem runātājiem, referentei, uh, līdzreferentiem, tāpat arī ēnu referentiem un uh, grupu pārstāvjiem. Īpaši gribu pateikties Madrēlas kundzei par ziņojumu projektu un par milzīgo darbu, ko viņi ir veikusi, lai to izstrādātu laikā, jo laiks bieži vien ir izšķiroši svarīgs, lai varētu nodrošināt šī priekšlikuma laicīgu pieņemšanu. Domāju, ka ziņojums ir labs sākuma punkts. Man ir prieks, ka ziņojums ir nu, tāds samērā pozitīvs par uh, uh pamatprogrammu apvārsnes 2020. gadam. Uh, struktūra, uh, pieeja, manuprāt, ir uh, skaidra, un uh, tie arī pastāv tāda liela vienprātība starp sākotnēju priekšlikumu un arī Madurēlas kundzi. Kā jau viens no kolēģiem minēja, Kad mēs runājam par šādiem priekšlikumiem, ir jāsaprot, kāda ir Eiropas pozīcija, kur mēs atrodamies salīdzinot ar saviem konkurentiem vai, pēt, vai uh, apmācam pietiekami daudz cilvēkus vai pietiekami daudz tērējam, inovācijām vai mums kaut kas iztrūkst. Pirms iesniedzām uh, šo priekšlikumu apvārsnes 2020 veicām ļoti detalizētu eksāntu izvērtējumu, mēs regulāri uh, izstrādājam novērtējumu tabulu. Uh, pētniecības darbībām mēs iesniegsim atkal jums uh, šos rezultātus vai arī rakstiski, jo pirms, kā es teicu, mēs izstrādājām savu priekšlikumu apārsnes 2020, mēs ļoti dziļi izanalizējam, kāda ir situācija Eiropā. Un uh, situācija attiecībā uz finansējumu, pētniecību un attīstībai, jūs jau zinat, kā tas ir. Nīblers kundze norādīja, ka mēs neesam tur, kur mums vajadzētu būt. 2010. gadā bija norādīts, ka 3% IKP būs paredzēti, bet mm, mums joprojām ir tikai 2%. Mums nav pietiekami daudz pētnieku uz 1000 strādājošo, mums joprojām nav pietiekami daudz augstu tehnoloģiju produktu mūsu eksportā, mums nav nepieciešamais patentu apjoms, tāpat pastāv problēmas zināšanu nodošanā starp akadēmiskajām aprindām un nozarēm. Tā tad ir jāatrod šie satrāguma punkti, un tas viss ir jālabo ar priekšlikumu apvārsnes 2020. Runājot par komentāriem, ko izteica kolēģi debatēs un uh, ko arī, kas arī minēts Madurēlas kundzes ziņojumā, pirmkārt budžets. Lamberta kungs un tāpat arī vairāk citi norādīja, cik svarīgi ir izaugsmi veicinoši pasākumi. Mēs nevaram veidot Eiropas uh, nākotni balstoties uz budžeta disciplīnu un taupību. Ir nepieciešams arī pozitīvs signāls jābūt vēstījumam, ka notiek aktivitātes izaugsmas veicināšanai, un te, protams, uzreiz jārunā par pētniecību un inovācijām, tāpēc Odīkunga ziņojums, par kuru balsoja plenārsēdēs septembrī, 100 miljārdi, kurus jūs esat šeit identificējuši kā budžetu apvārsniem 2020, tas, manuprāt, ir tāds spēcīgs vēstījums komisijai un tāpat arī padomēji, jo galu galā budžets, protams, ir tas elements, kuram būs noteicošā nozīme. Runājot par budžetu un budžeta sadalījumu, esmu ievērojis, ka ļoti daudzi eh, jūs eh, atbalstat Eiropas eh, pētniecības padomu, Nīblers kundze un tāpat arī citi, jūs balstaties uz savu iepriekšējo pieredzi septītās ietver programmas darbā. Madurels kundze arī norādīja, ka Marija Kirī, ka šī programma nesaņem pietiekam finansējumu. Tas ir jautājums, kas ir skaidri, iekļauts jūsu ziņojumā. Tāpat arī ir identificētas citas jomas, kur iespējams ir ne, nepieciešams palielināt finansējumu. Šis uh, svirs princips ir svarīgs. Daudz no jums arī uzsvēra, cik svarīgi ir izmantot uh, šo apvārsnim paredzēto budžetu. Ņemot vērā ierosinātos finanšu instrumentus, eh, parādu finansēšanu un kapitāla finansēšanu, pēc definīcijas ir ideāli instrumenti šim sviras efektam. Edlerkungs jau runāja par šo instrumentu un tam var būt sviras efekts 15. Tas nozīmē, ka katrs eiro, kas tiek iekļauts šajā sistēmā, rada šo sviras efektu 15, un to ir veicis viens no iepriekšējiem kolēģiem, Erika Manna, kas uh, jau ir vairāk kārt sniegus ziņojumus. Tātad mūsu finanšu instrumenti, kas ir vai nu parāda instrumenti, tie ir pēc definīcijas pirmās eh, šķirs instrumenti svirs efekta radīšanai, bet tāpat arī citi instrumenti, piemēram, publiskā un privātā sadarbība. Eh, un citi tie ir ļoti labi, lai varētu radīt šo svirs efektu rūpniecībai. Un es atceros, ka pavisam nesen piedalījos uzklausīšanā, ko organizēja Kavaljo eh, kundze par džetīs jautājumu, par to, kā tas varētu uzlabot publisko finansējumu. Tātad arī šis finanšu līdzsvar jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, lai uzlabotu programmas apvārsni 2020 darbību. Jā, runāju tālāk par sociālajām zinātnēm. Madrēlas kundze ziņojumā ir aizdots jautājums, kāpēc ir šī savienošana starp uh, sociālām zinātnēm un drošību, vai nevajadzētu tam, tām būt nošķirtām prioritātēm. Mūsu pieeja attiecībā uz sociālām zinātnēm ir sekojoša. Mēs gribētu nodrošināt šo integrēšanu Mēs runājam daudz par sabiedrības novecošanos, mēs runājam par, par eh, pārtiks drošību vai energozinātni. Sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes var dot ieguldījumu, un uh, ir milzīgi līdzekļi, kas ir pieejami šiem lielajiem mērķiem, to risināšanai tieši sociālo zinātņu jomā, bet ir tāpēc skaidri redzams, ka ir sociālo zinātņu aktivitātes šajā pašā pozīcijā kā drošība. Un runājam, piemēram, par terorismu vai kiberdrošību vai nedrošību pilsoņiem, tad ir skaidrs, ka uh, sociālo zinātņu humanitārie risinājumi vai vismaz skaidrojumi par, piemēram, terorisma izcelsmi, ka tie ir tālāk jāpēta arī tīri no sabiedrības zinātņu, humanitāro zinātņu viedokļa. Un tieši šīs humanitārās sabiedrības zinātnes var dot savu ieguldījumu. Tāpēc domāju, ka ir loģika mūsu struktūrā uh, pamatprogrammai apvāršanas 2020, lai uh, sabiedri, sabiedriskās zinātnes tiktu arvien vairāk savietotas ar dažādām uh, dotācijām un tēmām. Tālāk par mērķiem, galveniem mērķiem. Tā ir diezgan jauna lieta, kas parādās apvārsnī 2020 un mm, īpaši jauna lieta šī indikātori. Mēs tos esam identificējuši un tie ļaus labāk izvērtēt pamatprogrammu. Tas ir kaut kas jauns, tas nav bijis jaunajās programmās, to jūs redzat pirmo reizi, un parlaments ir norādījis jau vairāk kārt, ka uh, Mēs esam ieviesuši šādu indikātoru sarakstu, kas ļaus vēlāk veikt ietekmes izvērtējumu. Protams, mēs esam veikuši zināmu eksanta izvērtējumu, cik daudz uh, darba vietas varētu būt radītas. Tātad mums ir simulācijas, dati ir pieejami, un tas ir svarīgi. Jūs jau esat norādījuši, ka mums ir jāparāda, kāda ir papildus vērtība katram eiro, kas tiek iztērēts uh, eiro līmenī, Eiropas līmenī. Uh, Ēlēt kungs un citi uh, runāja par uh, šīm kāpnēm uz izcilību un par to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai apvārsnes 2020 nebūtu tikai kaut kādam ierobežotam valstu skaitam, bet lai tas attiektos uz visām 27 dalību valstīm un tās varētu līdzdarboties apvārsnī 2020. Tas ir ļoti svarīgi arī mums un esam apņēmības pilni darboties šajā virzienā. Protams, no vienas puses jānodrošina, lai struktūra fondu iekšienē būtu pietiekami daudz finanšu līdzekļu, lai ļautu tīpaši mazāk attīstītiem reģioniem Eiropā veidot savu kapacitātu pētniecībā un attīstībā pieejamie līdzekļi būs 60 uh, līdz 80 miljārdi eiro turpmāko, teiksim, septiņu gadu laikā, un to būs iespējams izmantot universitāšu modernizēšanai, iekārtu iepirkšanai, infrastruktūras uzlabošanai, inkubātoru parku veidošanai, lai veiktu tehnoloģiju pārneses. Tā tad, lai ļautu šiem reģioniem attīstīt savu pētniecības kapacitātu un modernizēt infrastruktūru. Ja jūs raugaties uz uh, tādām valstīm kā Spānija un Īrija, kas ir izmantojušas arī Grieķija, jāsaka, uh, tur tika izmantota struktūra fonda nauda un cits finansējums, un viņi ir ļoti panākumiem bagāti bijuši šajā ceļā uz izcilību. Bet ne tikai struktūra fonda būtu jāizmanto šajā darbā. Mēs paredzam arī networking darbības, uh, twininga darbības. Uh, paredzam tātad ļoti daudz dažādas aktivitātes, lai panāktu, ka visa Eiropa gūst uh, ieguvumu no šīs programmas, ne tikai maza Eiropas daļa. Un ņemot vērā to, ka saikni starp struktūra fondiem un apvārsni ir ļoti dārga jums, esam nolēmuši kopā ar uh, reģionu ģenerāla direktorātā strādājošiem izstrādāt kopīgu dokumentu, ko iesniegsim arī jums. Un, uh, tur jūs skaidri varēsiet redzēt, kā mēs paredzam tālāk kopā strādāt, lai nodrošinātu, ka ir šīs sinerģijas un ka mēs varam būvēt šīs kāpnes uz izcilību. Un reģio ģenerāldirektorātu kolēģiem ir jāpiedalās šajās sarunu vešanas komandās, kas arī vedīs sarunas, un kā jau Nisteleroja kungs norādīja, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šādā veidā sadarbotos, tāpēc domāju, ka šī ģenerāla direktorāta sadarbība ir ļoti apsveicama un dokuments, eh, ko es minēju, samērā drīz arī nonāks pie jums. Vēl varbūt pāris citi jautājumi vienkāršošana. Kā jau Kavaljau kundze zina, 67 eh, vienkāršošanas pasākumi. Tie gan man nestāv kā, kā sarakstu sienas, bet, nu, nav arī īpaši tālu. Mēs uh, reaģēsim uz to. Mēs jau esam reaģējuši. Vēl ir trīs, tā teikt, neatrisināt pasākumi, par kuriem ir jārunā - timesheets, uh, uh, ekonomiskās izmaksas un uh, laiks līgums slēgšanai. Mēs esam gatavi debatēt par šiem jautājumiem, jo domājam, ka ārkārtīgi svarīgi. Mums ir uh, jāuzvar šis administrācijas uh, monstrs, un mēs domājam, ka jūsu 67 soļi uz vienkāršošanu tiešām ir pareizie soļi. Ceram, ka arī padomē mēs redzēsim līdzīgu attieksmi, bet esmu diezgan pārliecības pilns, ka arī dalībvalsts un padoma ir gatava cīnīties ar šo administrācijas monstru, lai ieliktu atpakaļ krātiņā. Vēl pāris jautājumu. Maziem vidējie uzņēmumi. Mēs uh, esam paredzējuši daudz naudas apvāršņu ietvaros uh, eh, MVU Ja mēs pareiķinam līdzekļus, kas principā varētu būt pieejami maziem vidiem uzņēmumiem, tas ir apmēram 8,6 miljārdi eiro, kas ir milzīga summa. Un jaunā schēma, ko mēs ierosinam, SBIR, tātad mazo uzņēmumu pētniecības un inovācijas sistēma, ko esam nokopējuši no ļoti tādas veiksmīgas schēmas ASV, tā būs ļoti konkrēta programma instruments tieši MVU. No šī viedokļa esmu drošs, ka MVU galvan, būs galvenie ieguvēji no programmas apārsnes 2020. Eh, Vēl pāris vārdi par uh, Eiropas Tehnoloģiju institūtu. Uh, jautājums no zāles, kas nav mikrofonā. Jā, tātad pieturēsimies pie MVU definīcijas kāda jau tā ir Eiropas programma ietvaros. Tātad uh, mums ir MVU definīcija, pie kuras mēs pieturamies, bet jāļauj, lai MVU varētu piekļūt jauniem finanšu instrumentiem. Nībērs kundze jau to prasīja, bet līdz ar to tāpēc uh, šie sliekšņi būs uh, zemāki un mēs tādā ziņā izstrādājam MVU draudzīgāku pieeju. Tātad par Eiropas te tehnoloģiju institūtu mūsuprāt tā ir koncepcija, kas ir ārkārtīgi interesanti, jo tā ir saistīta ar šo zināšanu trīs stūri. Vairāk no jums minēja, ka tur ir milzīgs potenciāls un arī kiks dos lielu ieguldījumu. Tāpēc esam ierosinājuši palielināt budžetu, jo mēs tiešām esam pārliecināti, ka šis instruments atbilst mērķim un var dot ieguldījumu. Uh, mans kolēģis, kas šeit, se, sēž šeit blakus, um, arī ir gatavs uh, to apliecināt. Tālāk par kultūras mantojumu. Kultūras mantojums ir iekļauts. Uh, mūsu kolēģis, uh, kas to minēja, laikam ir aizgājis, bet kultūras mantojums tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, mēs to nekādā gadījumā nebūtu varējuši aizmirst. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, komentāru par inovācijām. Man liekas, tas bija Ēlerkungs un arī vēl daži citi, Madurēlas kundze. To arī iekļaus savā ziņojumā. Inovācijas, protams, nav aprobežotas. Tās neaprobežojas tikai ar industriālās kompetences pīlāru. Tā ir iekļauta visur. Ja es raugos uz pamatpētniecību, izcelības pīlārā, tad arī tur ir paredzētas uh, uh, inovācijas. Uh, IRC ietvaros ir ļoti konkrēti pasākumi lai eh, fundamentālās pētniecības eh, rezultāts ieviestu rūpniecībā, tirgū. Mums ir nepieciešama ne tikai pētniecības risinājuma, bet mums ir nepieciešama tālāk inovācija un jādod ir konkrēti rezultāti konkrētos produktos, konkrētos tirgos. Tātad inovācija ir ārkārtīgi svarīga sabiedrības izaicinājumu jomā. Tas ir svarīgi sabiedrības veselības eh, jomā, enerģētikas jomā, transportā, visur citur. Tātad būs milzīgi uh, daudz darbību, lai šīs inovācijas ievies tirgos. Un Elert kungs arī minēja, ka inovācijas ir iekļautas arī pēdējā pīlārā - industriālā līdervadība. Tātad inovācijas nav tikai iekļauts vienā pīlārā, bet tās ir paredzētas uh, visā šajā programmā, jo programma apvārsnes 2020 ir tieši par konkrētu rezultātu sasniegšanu, došanu, lai būtu integrēta pieeja pētniecībai un inovācijām, lai tiktu stiprināta mūsu rūpniecības konkurētspēju un lai tāpat laikā tiktu risināt arī sabiedrībai svarīgākie mērķi. Paldies! Ecco, ringraziamo il direttore generale per le sue risposte. Adesso... Paldies ģenerāldirektoru kungam par viņa komentāriem. Mēs esam nedaudz pārsnieguši atvēlēto laiku, bet gribu atgādināt kolēģi, ka šā gada 20. martā mums ir paredzēta uzklausīšana. Un tagad vārds uh, referentiem. Elekungs. Es neko daudz, protams, nekomentēšu tik, tikai vienīgi jautājums par laika grafiku. Izskanīja priekšlikums, ka tad arī grozījuma iesniegšanas termiņš būtu tad 7. jūnijas un runājam, kad arī līdz ar to tad ziņojuma sagatavošanas beidzamais laiks būtu māja beigas. Tomēr ņemot vērā lielo darbu apjomu, manuprāt, tas īsti neatspoguļo reālo nepieciešamo laiku kopš paziņojuma projekta apspriešanas un reālo grozījumu iesniegšanas. Līdz ar to mans ierosinājums būtu, tad grozījumiem iesniegšanas termiņš būtu tad jūlijas un grozījumu izskatīšana notikt tad pēc vasaras pārtraukuma, lai reāli ņemtu vērā mūsu iespējas domāt, ka tie varētu būt arī 700, 800 vai pat 1000 grozījumu, un tāpēc vajadzēs daudz laika to visu arī izlasīt. Tā arī piekrītu. Mūsu starpā, balstoties arī uz līdzšinējo pieredzi 7. pētniecības programmā, sadāk tas vēl nav iespējams. Paldies! Paldies, Madurels kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par darba grafiku, mēs varbūt par to varētu diskutēt nākošais, kad būs klāt arī visi ēnu referenti. Katrā gadījumā mēs varētu pieņemt tādu provizorisku darba grafiku. Uh, no savas puses es nevarētu komentēt visus jau izskanējušos komentārus, bet uh, īsumā gribu tikai pateikties visiem kolēģiem par viņu ieteikumiem un par uh, komisēju arī par to, uh, ko viņa dara. Visi komentāri tiešām bija ļoti interesanti un būtiski. Šobrīd patiesībā man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet jūsu ieguldījums tiešām man ļoti noderēs. Esmu nolēmusi sadarboties ar visiem komitejas deputātiem, lai panāktu plašu vienošanos. Priekšsēdētāji, liels paldies, Karvaljo kundze nevēlas neko teikt, neviens cits kolēģis nevēlas uzstāties, Līdz ar to mēs beidzām šo sanāksmi un pēc tam sekos koordinātoru sanāksmēs lētām durvīm. Tiekamies rīt no rīta. Bon Uh, a ver, Mario, ya sabes que vas tú, María, ¿eh? pero no he visto todavía Francesca.